Dear President, So, liebe Kolleginnen und Tā, dārgie kolēģi un kolēģis, vakardienas eh, pro protokols un eh, citi teksti ir pieejami, vai kādam pret to ir iebildumi. Izskatās, ka nē. Līdz ar to protokolu uzskatām par apstiprinātu. Pirms mēs eh, pievēršamies diskusijām.